Αρχίζει η συνεδρίαση κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες. Labrīt! Ir notikušas sarunas ar politiskajām grupām un vēlos informēt jūs par grozījumiem darba kārtībā. Attiecībā uz balsošanu, gala balsojumiem par kopējo lauksaimniecības politiku. Tur ir ziņojumi, kas tiek atlikti uz otro balsošanu šodien. Tas nozīmē, ka trešais balsošanas laiks, kas bija ieplānots šodienai, piekdienā, 23. oktobrī, eh, atkrīt. Tas pats attiecas arī uz 21.30 paredzētu rezultātu paziņošanu Pārējā informācija ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Es pieņemu, ka pret to iebildumu nav. Līdz ar to sākam ar vakardienas balsojumu rezultātu paziņošanu. Tātad trešais balsošanas laiks ceturtdien. Kopējā lauksnicības politika. Atbalsts strateģiskajiem plāniem, kuri dalību valstīm jāizstrādā 857. noraidīts, 1000. 1000 grozījums noraidīts, 7. un 96. pieņemts, 2001. Eh, noraidīts, 1002. 1183. noraidīts, 1003. noraidīts, 797. pieņemts, 850. 8. pieņemts, 1004. noraidīts, 798. pieņemts, 799. noraidīts, 730. pieņemts, 801. daļa pieņemts, 802. daļa noraidīts, 801. pieņemts, 859. noraidīts. 802. pirmā daļa pieņemts, otrā daļa pieņemts, 803. grozījums pieņemts, 1144. pirmā daļa pieņemts, 1144. otrā daļa noraidīts, 860. noraidīts. Kopējā lauksaimniecības politikā finansēšana 1,5 komiteju grozījumi blokā pieņemts, 233. noraidīts, 207. noraidīts, 240. noraidīts, 76. pieņemts, 241. noraidīts, 77. pieņemts, 79. un 242. pieņemti. 243. un 245. noraidīti, 81. pieņemts. 82. un 244. pieņemti, 246. noraidīts. 84. un 247. pieņemti, 248. noraidīts, 249. noraidīts, 93. pieņemts, 250. noraidīts. 94. pieņemts. 251. noraidīts, 252. noraidīts, 257. noraidīts, 288. noraidīts, 289. noraidīts, 227. pieņemts. 183, 211 CP1, 283 CP1 pieņemti, 290 noraidīts, 211 CP2 pieņemts, 283 CP2 noraidīts, 184, 185, 186, 187, 188, 211 CP3, 283 CP3 pieņemti. 292. grozījums noraidīts, 211 CP4 noraidīts, 291 pieņemts, 189, 211 CP5, 283 CP4 pieņemti, 283 CP5 noraidīts, 190, 191, 211 CP6 pieņemti. 212 CP1, 293 pieņemti, 212 CP2, 294 pieņemti, 228 pieņemts, 192 un 193 atkrīt, 213 noraidīts, 259 noraidīts, 258 noraidīts, 260 noraidīts. 298. noraidīts. 261. noraidīts, 262. noraidīts, 202. pieņemts, 230. pieņemts, 263. noraidīts, 264. noraidīts, 284. pieņemts, 208. atkrīt. Pirmais grozījums atkrīt, 231. noraidīts, 232. noraidīts, 13. pieņemts, 299. pieņemts, 209. 285. pieņemti, 210. un 286. pieņemti, 30. atkrīt, 287. noraidīts, 31. grozījums pieņemts un izsludinu īsu pārtraukumu uz dažām minūtēm līdz pulksten deviņiem. Tātad septiņu minūšu pārtraukums. Paldies! η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσουμε στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε επί των φακέλων όπως αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Atsākam. Tagad sāksim pirmo balsošanas laiku. No 9 līdz 10.15 laiks paredzēts visi balsojumi, protams, notiks ar personāla balsojumu tieši tādā pašā procedūrā kā visas iepriekšējās balsošanas kārtas. Līdz ar to pasludinu pilsot pirmo balsošanas laiku par atklātu. Jums šobrīd ir laiks līdz 10.15 iesūtīt savas balsis, un balsojuma rezultāti tiks paziņoti šodien 12.45. Σας ευχαριστώ. Liels paldies un līdz vēlākam!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 Tut man kāds, vai kādam salvēri. So, die... Un tātad atsākam plenārsēdi. Gribu jums pastāstīt pirmā balsošanas laika rezultātus. Un šie rezultāti ir šādi. Gala balsojums par Urtusam ziņojumu par dzimumu līdztiesības politiku. Šis ziņojums pieņemts. Tālāk grozījumi Ērika Andrija ziņojumā attiecībā uz KLP. Tur runa par kopēju tirgus organizāciju. Pirmām kārtām komiteju grozījumu bloks ticis pieņemts. Tālāk 10. grozījums pieņemts, 56. pieņemts, 58. noraidīts, 50, 75. pieņemts, 76. pieņemts, 102. grozījuma pirmā daļa pieņemta, otrā daļa arī dzen pieņemta, 120. grozījuma pirmā daļa pieņemta, šī paša grozījuma otrā daļa arī pieņemta. 132. grozījums noraidīts, 171. pieņemts, 205. grozījuma pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta arī pieņemta. 212. pieņemts, 268. pieņemts, 232. pieņemts. 274. grozīts, noraidīts, 257. pieņemts, 267. CP1 noraidīts, 258. D pieņemts, 267. CP2 noraidīts, 259. pieņemts. 260. grozīts pieņemts, 261. pieņemts, 233. pieņemts, 234. pieņemts, 71. līdz ar to atkrīt, 271. grozījuma pirmā daļa noraidīta, otrā daļa līdz ar to atkrīt. 262. grozīts noraidīts, 72. grozījums pieņemts, 255. noraidīts, 235. grozīts pieņemts, līdz ar to 79. grozījums atkrīt. 80. pieņemts, 81. pieņemts, 268. noraidīts, 82. pieņemts, 236. pieņemts, līdz ar to atkrīt 84. grozījums. 263. grozīts pieņemts, līdz ar to atkrīt 89. grozījums. 237. pieņemts, līdz ar to atkrīt 90. grozījums, 269. pieņemts, līdz ar to atkrīt 109. grozījuma pirmā daļa un otrā daļa tāpat. 270. noraidīts, 110. pieņemts, 231. noraidīts, 238. pieņemts, līdz ar to atkrīt 114. grozījums. 239. pieņemts, atkrīt līdz ar to 117. grozījums, 276. grozīts, noraidīts, 240. pieņemts, 241. pieņemts. 242. pieņemts, līdz ar to atkrīt 271. un 122. 272. D noraidīts, 123. pieņemts, 243. pieņemts, 273. noraidīts, 126. pieņemts, 244. pieņemts, līdz ar to atkrīt 128. grozījums, 245. pieņemts, 129. līdz ar to atkrīt, 246. pieņemts, 277. grozīts, noraidīts, 150. pieņemts, 247. pieņemts, 248. pieņemts, 249. pieņemts, 153. līdz ar to atkrīt un atkrīt arī 154. grozījums. 240. pieņemts, 158. līdz ar to atkrīt,

253. pieņemts, atkrīt 187. un 188. grozījums, 229. noraidīts, 3. grozījums pieņemts, 265. noraidīts, 279. noraidīts, 280. noraidīts, 230. noraidīts, 8. grozījums pieņemts un 256. visbeidzot pieņemts. Līdz ar to plenāra sēde tagad līdz 13.15 pārtraukta. Tad sāksies otrā, bal otrais balsošanas laiks. Belgium in the German delegation. Der Präsident! Die Sitzung ist. Atsākam sēdi. Tagad sākas otrais balsošanas laiks. Balsojam par uh, darba kārtībā norādītiem jautājumiem. Tie ir galīgie balsojumi. Balsošana notiks no 13.15 līdz 14.30. Visi tie ir mutiskie grozījumi. Jums uh, pasludinu otro balsošanas laiku par uh, uzsāktu. Ir iespēja balsot līdz 14.30. Balsošanas rezultāti tiks paziņoti 17.00. Sēde slēgta.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 Sitzung ist wieder aufgenommen. Atsākam darbu. Pārējām pie otrās balsošanas kāds rezultātu paziņošana. Jārkungs ziņojums par kopējo lauksniecības politiku. Atbalsts strateģiskajiem plāniem, kuri dalību valstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA. Komisijas priekšlikums pieņemts Jāra kunga ziņojuma gadījumā tiek sūtīts atpakaļ uz komiteju, tad Millers eh, kundzes ziņojums par kopēju lauksniecības politiku, finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem tika pieņemts. Un Millers eh, kundzes ziņojumā arī bija jābalso par sūtīšanu atpakaļ uz komiteju, kas arī tika apstiprināts. Savukārt Andrija kunga ziņojums par kopējo lauksainicības politiku, grozījumu tekau regulā un citās regulās. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem tika pieņemts, un arī sūtīšana atpakaļ uz komiteju tika apstiprināta. Protokols eh, plenārsesijai no 19. līdz 23. oktobrim tiks iesniegts apstiprināšanai nākamajā plenārsēdē. Ja nebūs eh, iebildumi, tad eh, tas tiks nosūtīts iestādēm personām, kas ir minētas tajā. Priekšsarētājs man arī lūdza nolasīt sekojošo paziņojumu, kam es arī pilnībā pievienojos. Priekšsarētāji vārdā, savā vārdā, kolēģu vārdā. Vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja nodrošināt šo plenāru sesiju, ņemot vērā ārkārtas apstākļus. Tas mums dod iespēju tālāk arī īstenot mums piešķirto mandātu laikos, kad demokrātija ir jādarbojas, neskatoties zariem apstākļiem. Paldies par profesionālo pieeju, un tam es pilnībā pievienojos. Eiropas parlamenta plenāra sesija tiek pārtraukta.